la sessione è ripresa turpināsim darbu labrīt kolēģiem lūdzu ieņemiet savas vietas mūs šodien gaida ļoti gara diena tāpat kā vakar Tā tad strādāsim ražīgi un mēģināsim eh, ar visiem uzdevumiem tikt galā laicīgi. Gribēju pateikties Martinam Šulcam, iepriekšējiem priekšsēdētājiem par visu paveikto darbu un gribu viņam novēlēt panākumus viņa politiskā karjerā Vācijā.